Tas ir Tarānda kunga ziņojums parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2017. finanšu gadam. Došu vārdu referentam. Viņš varēs izteikties četras minūtes. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Madam President. Mani... Paldies, priekšādētāji. Nauda, protams, nozīmē ļoti daudz, un laiks ir nauda, tāpēc eh, man atvēlētās četras minūtes ir ļoti vērtīgas. Uh, Šīs parlaments varbūt zina, bet ne visi m, mm, eiropieši zina, ka budžeta procedūra ir trīs stūris. Tātad ģenerāls sekretārs šeit ir iesaistīts un referents navigē starp visiem šiem trīs stūriem saskaņā ar reglamentu. Un šī interpretācija ir ļoti strikta. Mums ir ļoti grūti atrast laiku šīm diskusijām. Šis laiks vienmēr ir par īsu. Tomēr ir arī citi spēlētāji pārējā pasaulē, piemēram, Eiropas komisija, kas sagaida, ka parlaments ievēros viņam atvēlētos termiņus. Ja e, ziņojums rīt tiks pieņemts, tad mēs varēsim to nosūtīt un teikt e, labāk vēl nekā nekad. Otrs aspekts ir tāds, ka ir ļoti daudz dažādu noteikumu starp iestāžu vienošanos, džentelmeņu vienošanos un dažādas aplēses no komisijas puses, Eh, kas ir pieņemtas eh, jau vairākas paudzes atpakaļ. Un tas, protams, ietekmē mūsu budžeta sārunas, tāpēc, ka mēs nevaram pārsniegt eh, šo naudas summu vai to samazināt, pat tādos gadījumos, kad tas šķiet nepieciešams. Personīgi tas man bija vissarežģītākais aspekts gatavojot šo ziņojumu. Tomēr pateicoties vairāku Eiropas parlamenta dienestu un būs budžeta sekretariātā un dažādu politisko grupu uh, akreditēto palīgu un pārējo citu uh, piekrišanai, tāpat arī vēlētos pateikties ēnu referentiem, paldies arī uh, komitejas priekšsēdētājiem, mēs to esam paveikuši. Ziņojums ir gatavs. Uh, Kopumā bija pretrunīgas vēlmes, bija uh, jāveic ietaupījumi, ņemot vērā ekonomisko krīzi ārpus Eiropas institūcijām, un no otras puses vajadzēja nodrošināt to, lai parlaments varētu pareizi funkcionēt. Tāpēc debates dažkārt bija ļoti uzkarsētas un sarešķītas. Uh, eh, kompromisi tika meklēti un atrasti, un teksts uh, ir demokrātiska balsojuma iznākums. Šis balsojums notika budžeta komitejā. Es tāpēc gribētu rekomendēt, lai deputāti nobalsotu par šo ziņojumu. Protams, ir arī kāda neliela problēma, un te ir runa par uh, bēdīgi slaveno transporta uh, pakalpojumu internalizāciju. Tas tika apspriests gan komitejā, gan arī prezidijā, un komiteja aicināja referentu iekļaut eh, šo naudas summu rezervē. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs atgriezties pie šī jautājuma rudenī vai agrāk, un mums vajadzēs ņemt vērā uh, E, informāciju, lai nolēmtu, vai šī summa ir jāatbrīvo vai jāpatur. Ja es paskatos uz šī ziņojuma pielikumu, tad te daudz, kas tiek darīts pēc prezidija ieskatiem. Tas īsti neatbilst tam, kas tika pieņemts samierināšanā, un, manuprāt, tas runā pat pret reglamentu. Es mēģināšu atrisināt šo problēmu. Es patiešām ceru, ka man nevajadzēja šeit izteikt apvainojumus. Bet tagad pozitīvāks komentārs. Mēs redzam, ka tūkošanas dienests e, ir, izveid, ir izveidojuši Google Translate. Un Google Translate ļoti daudz izmanto šo 28 valodu tūkojumu, kas ir pieejams institūcijās. Tāpat arī šķiet, ka viņi labprāt gribētu optimizēt nodokļus. Uh, Es eh, tāpēc vēlētos, lai viņi ieguldītu brīvprātīgi mūsu institūcijā, tad viņi arī sapratīs, cik svarīgi ir samaksāt nodokļus un saglabāt vidusšķiras darba vietas. Eh, noslēgumā, priekšēdētāji, es eh, priecājos, ka šīs zaļās iniciatīvas proti nodrošināta caurdzamība attiecībā uz investīcijām un tekošiem izdevumiem zaļās iegādes, rentablāks transports, ka tas viss tagad ir iekļauts šajā ziņojumā. Tāpat es gribētu arī pateikties visiem cilvēkiem, kas piedalījās šajā sarežģītajā un diezgan neskaidrajā darbā, un es ceru, ka rītdien šis ziņojums tiks pieņemts. Paldies, tagad divas minūtes Rūbika kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms pateikties kolēģim Tēranda kungam, kā referentam, attiecībā uz 2017. Eh, gada budžeta Eiropas parlaments bija pieņēmis tādu ļoti līdzsvarotu pozīciju, un es esmu priecīgs, ka mēs varējām vienoties par budžetu, kuru valstu un valdību vadītāji samazināja septiņu gadu periodam par 4% un eh, panāca 1% ietaupījumu attiecībā uz um, amatiem. Mums parlamentā jau ir eh, pazīstama prakse būt pēc iespējas taupīgākiem attiecībā uz skaitļiem no 20% ieņēmumu, ieņēmumiem, kas parasti mums ir uh, administratīviem izdevumiem. Mēs esam samazinājuši uz 19,17% izdevumus, un es domāju, ka tas ir labs rezultāts. Es domāju, ka pēdējos astoņos gados mēs esam līdzīgus skaitļus ieguvuši, un uh, ņemot vērā eh, drošības palielināšanu, kādu mēs esam eh, veikuši pagājušajā gadā, tas ir tikai 0,6% apmērā. Tā kā es domāju, ka mēs, eh, ja mēs salīdzinām, tad te ir 1,4% um, iztērēt, un līdz ar to var teikt, ka mēs esam bijuši ļoti taupīgi. Taču es gribētu vēl lūgt visiem kolēģiem izmantot arī citas iespējas ietaupīt. Mums ir ārkārtīgi daudz jomu. Uh, kur eh, ir eh, augšējās robežas, un eh, nevajadzētu taču katram ikvienā brīdī izmantot un iet līdz tai maksimālajai robežai. Mums ir daudz brīvu lēmumu, un es domāju, ka tas skaistais Eiropas parlamentā ir tas, ka katra deputāta mm, ir liela atbildība attiecībā uz izdevumiem, vai viņš strādā daudz, vai viņš strādā maz. Tas ir tas brīvais mandāts, kas dod mums katram ļoti daudz iespēju. Paldies! Paldies. Vienu minūte Denano kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties eh, kolēģim Taranda kungam, kurš uzklausīja ainu referentus un līdz ar to eh, ziņojums iet pareizajā virzienā. Mums vajadzēja strādāt ļoti ātri. Eh, mums bija jāņem vērā arī uzbrukumi Briselē. Mums vajadzēja pieņemt šīs budžeta aplēses un um, vajadzēja ņemt vērā iepriekšējā budžeta ietveru, kas, manuprāt, nav uh, pietiekami saprātīgs. Nu jā, mēs te diskutējam par jautājumiem, kas varbūt nevienmēr interesē plašāku sabiedrību, bet, bet tas ir ļoti būtisks posms budžeta pieņemšanā. Tāpēc mēs varam sevi apsveikt. Ņemot vērā šīs diskusijas, mēs redzam, ka uh, ir. Uh, šis 4% ietaupījums, kas ļaus mums uh, ņemt vērā arī dzīves padārdzināšanos un ļaus mums arī atbalstīt daudzvalodību. Gēlu valodas ie, iekļaušanu, kas, protams, mūs iepriecina. Mums vajadzētu arī strikti nodalīt investīcijas no funkcionēšanas. Uh, Pašlaik mēs saprotam, ka budžets nav cauredzams, jo mēs mm, neredzam šo atšķirību. Mums vajadzētu nodrošināt investīcijas nākotnē, un tikai šādā veidā mēs varēsim nākotnē izveidot labāku budžetu. Paldies! Paldies, Torvald kungam, divas minūtes. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Un nākamais paldies ir veltīts referendam manam draugam Indrakam Tarantkungam. Process attiecībā uz uh, aplēsēm attiecībā uz 2017. gadu parlamentam man šķiet ļoti interesants, vai tas ir bijis caurskatāms un vai tam vajadzētu būt caurskatāmam. Mums ir tendence domāt, ka politikā naudas līdzekļu izlietošanai ir jābūt caurskatāmai. Uh, Nu, vismaz parasti mēs tā sākam mājās. Patiesība ir tāda, ka parlamenta budžets ir necauradzams līdz pat tādam slieksnim, kas nav pieņemams, un daudz struktūrāls problēmas netiek izdalīti investīcijas un tekošie izdevumi vai, teiksim, ārkārtas izdevumi, vai tie tiešām tiek izlietoti, netiek kontrolēts, at, at, atsevi, kā atsevišķi budžeta posteņi tiek izlietot ārpus paredzētajiem. Tas atgādina arī kaut ko tādu, kas ir jau 44. gadā publicēts. Sebastians Brāns dzīves Strasbūrā mēram 4400 57. gadā, un viņš savulaik publicēja grāmatu, kuras nosaukums ir Muļķu kuģis, un tur kuģa komanda pameta kuģi, un mēs redzam, ka arī šajā gadījumā mēs saņemam tikai mazliet informācijas par procesu, kas ir ļoti būtisks rītdien. Uh, Mēs balsosim, mēs būsim daļa no kuģu komandas, mēs nezināsim, kā šo kuģu stūrēt bīstamos ūdeņos. Un mums ir ļoti labi iemesli ticēt, ka, ka Kāpēc Eiropai ir tik maz uzticības? Es gribētu vērst šo situāciju par labu, un es gribētu lūgt jūs um, padomāt par to visu pirms galīgā balsojuma, kas paredzēts oktobrī. Paldies! Pusotra minūte Omaršē kungam. Merci. Paldies, priekšēdētāji. Es uh, vēlētos apsveikt darbu, ko ir paveicis mūsu referents. Šis darbs nebija vienkāršs, un to bija ļoti grūti izdarīt. Šī budžeta izstrādē ir trīs prasības. Pirmā kārtā mums ir jāsaglabā demokrātija Eiropā. Mums ir prasība ņemt vērā drošības problēmas, un galvenā prasība ir būt izciliem ja runa par šo izcilību, es uzskatu, ka mēs būtu varējuši darīt vairāk. Domāju, ka daži izdevumi nav gana liederīgi, jo īpaši es domāju par parlamenta deputātu biroju atjaunošanu. Tāpat es domāju arī par izdevumiem attiecībā uz deputātu transportēšanu. Taču pats svarīgākais, protams, ir kur citur. Pats svarīgākais ir iespēja pastiprināt likumdošanas kapacitāti Eiropas parlamentam, līdz ar to stiprināt Eiropas demokrātiju. Man ir jāsaka, ka es nesaprotu uh, taupījumus, kas ir izdarīti attiecībā uz tūkošanu. Uh, Kaut arī mūsu komanda bija vienprātīga, mums, eh, mēs uzskatījām, ka bija jāsaglabā šis budžets. Es priecājos arī, ka šajā ziņojumā ir paredzēta tulkošana zīmju valodā, un es eh, ceru, ka pavisam drīz mēs to varēsim realizēt. Paldies Fernandes kungam pusotra minūte. Muito obrigado, senhora Presidente. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt referentu un uzsvērt viņu milzīgos pūliņus. Apsveicu. Es balsošu par šo ziņojumu. Es gribētu atgādināt, ka Eiropas Savienības budžets ir investīcija budžets. 94% iet uh, investīcijām tikai 6% aiziet administratīviem izdevumiem, un runājot par Eiropas parlamenta budžetu, mēs runājam par 1 piekto daļu no Eiropas Savienības administratīviem izdevumiem. Mums ir jāaizstāv mūsu iedzīvotāju intereses, un tas nozīmē pienācīgu likumdošanu, augsts kvalitātes likumdošanu. Un, lai to sniegt, mums ir nepieciešams šis te pats minimums, um, tāpat uh, cilvēku resursi un tehniskie resursi. Uh, mums ir arī jāaizstāv daudzveidība, un tas nozīmē multilingvālisms, daudzvalodība, un tāpēc mums ir arī, ne... tāpat mums ir nepieciešams nodrošināt, eh, garantēt cilvēku drošību, un mums ir tas viss jāgarantē. Un tāpēc ir nepieciešama arī nauda, lai visus šos mērķus īstenot. Mēs vēlamies uh, stingu budžetu, mēs, vēl, budžetu, mēs vēlamies efektīvu budžetu, lai būtu pietiekams finansējums, kas ļautu mums pozitīvā veidā reaģēt uz izaicinājumiem. Šeit ir Eiropas Savienības mēroga izaicinājumi, tāpēc es lūdzu jūs visus balsot par šo ziņojumu. Tas nav ideāls ziņojums, bet uh, Tas ir eh, labākais iespējamais ziņojums. Esam darījuši visu, ko varējuši attiecībā uz, uz ietaupījumiem un uzlabojumiem, un tāpat arī esam uzlabojuši ģenerālsekretāra sākotnējo priekšlikumu. Paldies! Vienu minūti Viotī kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pievērsties dažiem aspektiem šajā budžetā. Pirmkārt, es gribētu pateikties referentam un visiem, kas bija iesaistīti šī ziņojuma izstrādē. Es domāju, ka tas darbs, ko mēs paveicām komitejā un grupās, ļāva mums ietaupīt daudz vairāk nekā būtu citkārt bijis iespējams. Es domāju, ka jaunie izdevumi par uh, drošību ir ne tikai mūsu pašu drošībai, bet arī at to cilvēku drošībai, kas strādā parlamentā. Te nav runa tikai par deputātiem, bet arī par visiem darbiniekiem, līdz ar to šie izdevumi ir ārkārtīgi svarīgi. Es domāju, ja mēs runājam par drošību, mums nevajadzētu attaisnot jebkurus izdevumus. Es domāju, ka pasākumi, kas ir īstenot, ir pārspīlēti. es domāju, ka pastāv arī problēmas uh, garantēt ka mūsu iedzīvotāji saprot, ka mums ir uh, budžets, kas ir līdzsvarotāks, sabalansētāks un kas atbilst viņu vajadzībām. Man šķiet, ka tas īsti nav panākts. Paldies. Vienu minūte Benito kungam, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu sākumā nosodīt to veidu, kā šis budžets tika izstrādāts, un uh, tas ir tādēļ, ka mūsu referents neizdarīja darbu pamatīgi. Un arī parlamentā pilnvars ir ierobežots, mums ir tikai viena diena laika, lai reaģētu uz komisijas uh, priekšlikumu. Uh, Valstīm ir, bija nepieciešams īstenot dažādas taupības pasākums, un varbūt mums institūcijā arī vajadzētu kaut ko darīt. Te nav nekāda definīcija attiecībā uz ārkārtas eh, izdevumiem. Tiek maksātas dažādas piemaksas eh, lidojumu biznesa klasē un tā tālāk. Es domāju, ka vajadzētu aprobežoties tikai ar būtiskajiem eh, jautājumiem, piemēram, parlamentu pamatdarbību. Tiek mudi, tas, ka mums ir parlamentam daž, vairākas darba vietas un ceļojumi, iz, izdevumi, tas, tas viss tie ir milzīgi tēriņi, vairāk nekā 80 miljonu eiro gadā. Es gribēju teikt, ka, ka tas nav pareizi. Paldies! Un tagad uh, Zdehovska kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es vēlreiz gribētu izteikties. Pirmkārt, es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos referentam un visiem ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību, bet tagad es gribētu teikt vienu diezgan oriģinālu ideju, kas neizskanēja šodien vēl šeit. Varbūt eh, jūs neesat eh, līdz šim eh, to vēl sapratuši, bet Eiropas parlaments saņem aizvien vairāk svarī, ar aizvien lielāku nozīmi, un tāpēc tas ir aizvien vairāk apdraudēts. Un tāpēc nākotnē budžetā mums ir ne tikai jāgarantē pietiekams budžets drošībai, bet ir jābūt arī elastīgiem, lai eh, spētu ieviest ārkārtas pasākums, kā tādus, kas bija nepieciešams šogad. Un te ir vēl viens būtisks aspekts, ko gribētu pieminēt. Uh, Nav jēgas runāt par to, cik efektīvi ir tērēt uh, šo te naudu ceļojot no Brīseles uz Strasbūru un otrādi. Es baidos, ka tas ir fakts, ar kuru mums ir jāsamierinās. Taču Eiropas parlamentam nav tikai viena vai divas ēkas, mums ir trīs ēkas, kur mums ir jāgarantē pietiekama drošība, lai raudzītos, ka visi cilvēki, kas strādā parlamentā, ir drošībā. Un ja mēs vēlamies runāt par to, cik daudz naudas mēs ietaupītu, ja mēs vienu no šīm ēkām atceltu, tad es nedomāju, ka te ir liela jēga, jo mums nevajadzētu runāt tikai par izdevumiem un ienākumiem un kā to salīdzsvarot. Vissvarīgākais punkts ir, cik efektīvi nauda tiek izlietot, un tāpēc es domāju, ka mums visiem būtu jācenšas uh, panākt to, ka nav tiek pēc iespējas efektīvāk īst, izlietota. Tālāk Mankas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Tad, kad jūs sastādat budžetu, nekas nav vienkāršāk. Uh, pagājušā gada pareizināšana ar inflācijas rādītāju vai kādu citu koeficientu. Ja mēs katru gadu to atkārtojam, tad šāda budžeta um, izstrāde var radīt uh, neefektivitāti, neprecizitāti attiecībā uz līdzekļu izlietojumu. Nesenajos gados reālā inflācija ir bijusi daudz zemāka nekā ar um, to inflācijas um, aplēs, kā tika izmantot sastādot budžetu. Uh, Dargie kolēģi, protams, mums ir vēlme to visu mainīt un uzlabot, un es ceru, ka nākotnē visi Eiropas parlamenta budžeti tiks izstrādāt, ņemot vērā reālās vajadzības attiecīgajos budžeta posteņos. Mums ir jāparāda iedzīvotājiem, ka mēs efektīvi izlietojam resursus. Paldies! Paldies Dorfman kungam pusotru minūtu, lūdzu! Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu sirsnīgi pateikties referentam un ēnu referentam. Es domāju, ka mums ir tāds ļoti labs rezultāts, kur mēs varam arī aizstāvēt. Attiecībā uz budžeti, tīpaši institūcijās, kādas esam mēs, ir svarīgi vienmēr redzēt abas puses. No vienas puses iedzīvotāji pavisam noteikti vēlas, lai mēs uh, taupīgi izlietot līdzekļus un lai mēs izdot pēc iespējas mazāk naudas. Un es domāju, ka te ir arī dažādas iespējas, it īpaši, ja es domāju par to, ka, piemēram, delegācijas ceļot, tad tās var arī padomāt par to, cik daudziem cilvēkiem būtu jādodas, cik daudz valodas ir nepieciešams un eh, kā vēl var eh, ietaupīt. Bet no otras puses domāju, ka parlamenta darba, uh, darbam ir jābūt kvalitatīvam, un šī kvalitāte arī ir atkarīga no finansēšanas, no politisko partiju finansēšanas. Paldies Dievam ir izdevies arī panākt, ka šis te budžets eh, ir pietiekams un līdz ar to mēs varam dot savu pienesumu demokrātiskajām debatēm. Es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai mēs eh, paturētu parlamentam šos līdzekļus un attiecīgi arī tos definējam. Es varu atbalstīt šo te budžetu un es vēlos, lai mēs rītdien visi atbalstītu šo ziņojumu. Sirsnīgs paldies! And thank you. We now move to catch the eye. Paldies, un tagad brīvā mikrofona procedūra. Negresko kungam vienu minūtu, kā pirmiem runātājiem lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. E, šis ir 17. E, gadžet, gada budžeta e, aplēse, un tas ir līdzsvarots izvērtējums, lai nodrošinātu Eiropas parlamentu funkcionēšanu Ir virkne pasākumu, kas piedāvā uh, noteikti lielāku caurskatāmību un uh, budžeta publicēšana tīmekļa vietnē eh, ir uh, pirmais solis uz to, lai pilsoņi labāk mūs saprastu. Ir svarīgi, lai parlaments būtu spēcīgs, lai tas komunicētu ar iedzīvotājiem Eh, un ir svarīgi, lai mūs atpazītu ne tikai Briselē un Strasbūrā, bet visā Eiropā. Tāpēc es nedomāju, ka vajadzētu noteikt atšķirības starp dažādām dalību valstīm. Pastāv noteikti ierobežojumi, kas ir noteikti Austrum Eiropai, un tas nozīmē, ka eh, šeit cilvēkiem varēs maksāt mazāk. Morais kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. E, šis te priekšlikums 2017. gada e, budžetam Eiropas parlamentam nosaka drošību, drošību e, visās jomās, ieskaitot kiberdrošību. Tas ir pieaugums par 3,9% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada budžetu un ir paredzēta investīciju sadaļa 6,7 miljonu apmērā kiberdrošības nodrošināšanai. Un Tas, nodroš, eh, tas nozīmē, ka būs jāizvērš eh, noteikti drošības eh, pakā, pasākumi, un katru gadu faktiski ir jāvienojas par Eiropas Savienības budžetu, nodrošināt attiecīgu caurskatāmību. Caurskatāmība katrā uh, ierakstā. Paldies, Mārijas skundze, nākamā. Vispirms paldies eh, par visu, eh, ko darīs referents pie šī ziņojuma. Es vēlētos arī vērst jūsu uzmanību eh, prioritātes noteikšanai īru valodai un tas, ka tai ir izteikts atbalsts. Tas ir ļoti svarīgi, lai šī valoda būtu dzirdama un tai ir jābūt vienā līmenī ar visām citām Eiropas Savienības oficiālajām valodām mēs eh, varam eh, saviem vēlētājiem teikt, cik ļoti svarīgi ir mūsu identitāte un ka tā tiek atzīta arī šajā parlamentā. Un 3,7 miljoni uh, ir piešķirti šim nolūkam, tā kā mēs varēsim turpināt rekrutēšanas procesu, lai nodrošinātu valodu pakalp, tulkošanas pakalpojumus. Es esmu cīnījusies par īru valodas saglabāšanu un cerams, ka pilnā mērā mēs arī saņem, nodrošināsim pakalpojumus. Bīgas skunks nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā ziņojumā mēs esam atzīmējuši faktu, ka uh, ir aicinājums eh, palielināt efektivitāti un caurskatāmību, eh, harmonizējot procesus, taču ir jānovērš jebkāda veida diskriminācija vai izslēgšanu. Drošība, protams, ir ārkārtīgi svarīga, bet pašlaik eh, ir virziens uh, uz to, lai pārvērš šīs iestādes par eh, kaut ko līdzīgu cietumiem. Tāpat laikā es nesaprotu eh, šīs, šo te kadru samazināšanas politiku, kas attiecas uz eh, šoferiem. Nu, un, un to, kā mēs attiecamies pret saviem darbiniekiem, es domāju, mums šeit būtu jārāda piemērs citiem, citām iestādēm. Tērānkungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir bijusi ļoti interesanta debate un komentāri un runas. Faktiski ir radījušas tādu labu iespaidu uz referentu, un mēs te esam kādi 20, un mūsu politiskās nostājas faktiski noteiks rītdienas balsojumu. Nu, kā es jau teicu, esmu labi sagatavots eh, pakļauties demokrātiskam lēmumam. Es, protams, zinu, ka būs vēl pēdējās minūtes sārunas šonakt, eh, lai panāktu kaut kādas iespējas, eh, iz, iespējams izmaiņas, lai uzlabotu ziņojumu. Neviens ziņojums, kas meklē kompromisus starp dažādām politiskajām grupām un uh, personālijām, ar kurām man nācās tikties, eh, meklējot šos kompromisus. Nu, neviens eh, ziņojums nevar būt ideāls. Daudz, kas, protams, pelna kritiku, daudz ko var apstrīdēt, daudz ko var arī izsmiet, bet, nu, tas ir tas, kas mums šobrīd ir. Un rīt tad mums arī būs balsojums, nu, tad balsosim arī un skatīsimies, kas notiks. Paldies, ar to arī beidzam debatas.